Krieviju, tad mēs attiecīgās pieņemtās rezolūcijas noslēgsim, nu, iesniegsim attiecīgajām instancēm. Kolēģi, novēlu jums visiem uh, veiksmīgu māju ceļu un tagad esam noslēguši šo plenārsesiju. Paldies!